Izteikti runātājs tiek pārtraukts. Non mi pare un punto all'ordine del giorno in base. Tas nav reglamenta punkts. Un uh, tas nav arī darba kārtībā. Tagad pāriesim pie balsojuma par kopējo rezolūciju, ko ir sagatavojuši sociālisti, ALDE, GOE, Zaļie un ETP, kā arī AFET komiteja. Uh, Tātad rezolūcija par sarunām ar apvienoto karalisti 18 uh, grozījumu pieteikumu sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. La proposta di emendamento è respinta. Passiamo alla 18. grozījums noraidīts. Tagad atgriežamies pie sākotnējā teksta. Personāla balsojums. Sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Teksts ir apstiprināts. Aliki a favore. 7. paragrāfs sākotnējais teksts, kas par pret atturs pieņemts. Devītais eh, paragrāfs, trešais grozījums, kas par pret atturs noraidīts. Sākotnējais teksts eh, par daļām, pirmā daļa, kas par pret atturs pieņemts. Otrā daļa elektroniski sākam balsot. Vota ķūza. Beidzam balsot. Pieņemts. Paragrāfs 11. divās daļās. Pirmā daļa pre, pret atturs pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums eh, elektroniski personāla balsojums. Sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. grozījums, kas par pret atturs noraidīts. Pēc 13. paragrāfa 16. grozījums elektroniski sākam balsot. Votojot jūs. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. grozījums elektroniski sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. paragrāfs, sākotnējais teksts par daļām. Pirmā daļa, kas par pret atturs pieņemts. Otrā daļa, elektroniski sākam balsot. Il voto. Beidzam balsot. Pieņemts. Pēc 18. 8. grozījums elektroniski sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums eh, elektroniski. Sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk sākotnējais teksts, arī personāla balsojums, sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. Pēc 20. 20. grozījums sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts 11. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts. Pēc 23. paragrāfā 9. grozījums sākam balsot. Voto chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts sākotnējais teksts, 23. paragrāfs, kas par pret atturs pieņemts. 24. paragrāfs sākotnējais pa daļām, pa pirmo daļu par pret atturs pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturs pieņemts. 25. paragrāfs sākotnējais teksts pa daļām, pirmā daļa personāla balsojuma sākam balsot. Voto ir chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 27. sākotnējais teksts elektroniski sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. sākotnējais, bet jā, daļa, pirmā par pret atturs pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. sākotnējais pa divām daļām. Pirmā daļa, kas par, pret, atturs. Pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Il voto è chiuso Beidzam balsot. Ir pieņemts. 32. paragrāfs, sākotnējais teksts, div, divās daļās. Pirmā daļa, kas par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa pār, pret, atturs, pieņemts. 35. 15. personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 19. personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. E, B apsvērums, pirmā daļa, kas pār pret atturs, pieņemts otrā daļa, kas pār pret atturs, pieņemts Pirmais apsvērums divās daļās par pirmo daļu sākam balsot personāla balsojuma formā. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa sākam. Beidzam. Pieņemts. Trešā daļa par pret atturs pieņemts. Apsvērums M, sākotnējais teksts, divās daļās par pirmo, kas pār pret atturs pieņemts. Otrā daļa pār pret atturs pieņemts. Apsvērums N. 1 līdz 5. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums, kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. P apsvērums otrais grozījums, kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. Sākotnējais liekas trijās daļās par pirmo daļu, kas par? Pret. Atturs. Pieņems otrā daļa, kas par? Pret atturs, pieņemts. Trešā daļa, kas pār, pret, atturs, pieņemts. Pēc P apsvēruma grozījums numur 7 personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad balsosim par rezolūciju kopumā arī personāla balsojumu. Sākam balsot. Hanno votato tutti? Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Šī rezolūcija ir pieņemta. 516 ir pār. 133 kontrāri. 133 ir pret. Un 50 ir atturējušies.